sākusies. Tas ir konklāvs, kas sākas šodien un beigsies tad, kad beigsies balstojums. Šovakar, rīt no rīta, rīt vakarā, rīt parīt no rīta vai parīt vakarā, vai katrā ziņā līdz 31. decembrim. Jūs um, darba kārtību redzējāt mūsu sanāksmē, kas ir veltīta pamatā 2013. gada budžeta projektam, darba kārtība tiek pieņemta, tālāk priekšsēdētāji paziņojumi, priekšsēdētāji paziņojumi ir lasāmi ekob news valodas, visas mums nepieciešamās valodas ir pieejamas, tālāk mēs pieņemam 6. septembra protokolu, ja līdz sēdes beigām nebūs nekādu iebildumu, tad mēs uzskatīsim to par galīgi pieņemtu un varēsim pāriet pie balsojuma par grozījumiem 2013. gada budžetam. Jau saulaicīgi es jums norādu vairākas lietas. Pirmkārt, protams, ikvienam ir balsošanas karte. Mums visdrīzāk būs daudz elektronisku balsojumu. Tālāk katrs koordinators pārliecinās, ka visi locekļi un aizvietotā vai aizvietotāji ir klāt. Ā, ir viens koordinators, kuram nav balsošanas kartes. Ļoti reti viņam tas gadās, mēs, tas mums ir pārsteigums, bet esam pārliecināti, ka viņš šo jautājumu spēs sakārtot. Ja šis pats koordinators pateiktu, vai man ir balsošanas tiesības, tad es to izmantošu, respektējot parlamentīkšo reglamentu. Pamat dokuments. pamatdokuments, kas ir teksts ar juridisko vērtību ir šī burtnīca, kas saucās dokuments numur 4. Kāpēc numur 4? Tāpēc, ka tās ir mūsu organizācijas finanses. Ehm, vienkāršāk būtu bijis nosaukt to numuru 1, bet mēs to saucam par dokumentu numuru 4. Tas ir ļoti smalki, bet eh, tas nav vienīgais gadījums. Jums tiks izdalīti arī citi dokumenti. Pirmkārt, do, šī burtnīca numur 4 satur tikai skaitļus. Ir pielikums, pielikumā četras burtnīcas ar komentāriem. Atsevišķus komentārus liksim uz balsojumu, par kuriem būs vajadzīgs balsojums, jo nav vienošanās a priori bet eh, apzinieties, ka tie ir pamat dokumenti. Tam nāk klāt atsevišķīs eh, nesastiprinātas papīra lapas, kas būs vajadzīgas balsojumam, konkrēti balsojumam blokā. Jūs esat jau pie tā pieraduši. Mēs balsojam blokā par daudziem ziņojumiem un tradicionāli arī budžeta gadījumā tad, kad ir koordinatoru vienošanās balsojumam blokā, tad mums ir zināms skaits balsojumu blokā. Jums izdalītajos dokumentos pietrūkst vēl tabula par E, sagatavošanās darbībām un pilotu projektiem. Sekretariāts šobrīd rakstiski gatavo secinājumus, e, pie kuriem ir nonākoši referenti un koordinatori. Lūk, mūsu darba apstākļi un nosacījumi ir tādi. Un ko es tagad piedāvāju? Došu vārdu e, komisijai. Ģenerāldirektors ir klāts. Komisija saskaņā ar tradīciju atgādinās mērķus un pamatlīnijas budžeta projektam un sniegs komentāru par balsojumu, kurš vasarā notika ministru padomē. Pēc tam referenti ziņos kādā garā viņi ir sagatavojušos balsojumus nepārtrauktā sadarbībā ar koordinatoriem, un mēs ķersimies pie balsošanas. ģenerāldirektora kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju prezentēt jums komisijas viedokļus pēc balsojuma, kas notika padomē pirms balsojam par grozījumiem, kas ir iesniegti. Pirmkārt, no manas puses un komisija ir gandrījuma atzīmē, ka daudzie grozījumi, kur iesnieguši Eiropas parlamenta deputāti, lielā mērā atjauno eh, saistību un maksājuma apropriācijas budžeta projektam, ko Eh, padome savā lasījumā bija samazinājusi. Šajā sakarā gribētu paust īpašu gandarījumu par to, ka grozījumi parāda to, ka pastāv kopīgs redzējums eh, komisijai un parlamentam par maksājumu apropriācijām, kas ir nepieciešams, lai varētu risināt tos pienākumus, kas lielā mērā izriet no pagātnes budžeta saistībām. Uh, E, padomes veiktie samazinājumi par aptuveni 5,3 miljardiem eiro nav īstenojami, jo pārliecīgā mērā un trešo gadu pēc kārtas apgrūtina politikus, kas ir stratēģijas 2020 centrā investīcijām, konkurētspējai un izaugsmēji. Šeit ir runa par eh, kategoriju 1.1. Politika de kohezija rubrika. Un 1B. Kategorija 1A un 1B. Un šie izdevumi ir vairāk nekā jebkāds šajā ekonomiski sarežģītajā periodā nepieciešami, un padomas samazinājumi ceturtajā kategorijā arī ir pilnībā ne, nesapotrami, jo tiek piedāvāts budžets 2013. gadam, kas ir mazāks par 600 eh, miljonu eiro. Par maksājuma apropriācijām runājot, 26. septembrī notika ļoti būtiska sanāksme, kurā izcēla to, ka komisija uzskatīja šīs prasības pēc maksājuma apropriācijām par piesardzīgām, racionālām, saprātīgām un attiecīgi 2013. gadā Skaitļi ir lēsti balstoties uz hipotēzi, ka vajadzības 2012. gadam tiks apmierinātas 2012. gada budžetē. Un šis ir centrālais punkts. Labam 2013. gada budžeta līdzsvaram. Un starp tiem grozījumiem, kas izceļ parlamentu prioritātes, uh, Eh, saistība apropriācijas ziņā gribu pasvītrot īpašās eh, prioritātes un to identificēšanu, kas atbilst vadlīnijām, ko ir noteikusi komisija budžeta projektā attiecībā uz izaugsmi un stratēģiju 2020 tādām kā pētījuma programmas, lifelong learning, mūža izglītības, konkurētspējas un inovāciju programmas. Es vēlos pateikties referentam Lavija un īpašajai komitejai, kas ir iekļāvusi būtiskās līnijas dažādās eh, programmās, kas ir ārkārtīgi būtiskas. Gribu pateikties arī par to, ka tika sekots, lai eh, apropriācijas eh, institūcijām tiktu atjaunotas. Un Vēlreiz gribu uzsvērt, ka komisija ļoti piesardzīgi iztur šo, pret šo budžeta projektu un padomis piedāvātie samazinājumi apdraud institūciju kapacitātes īstenot šīs programmas. Runājot par e, rezervēm man ir jāpauž atsevišķas bažas par zināmu kredītu iekļaušanu rezervos. Uh, rubrikās 1b un rubrikā 2. Pat ja mēs saprotam politisko nozīmi atsevišķiem grozījumiem, ir būtiski nepievienot vēl papildus elementu, kas apgrūtinātu jau tā sarežģīto pārvaldību un kas varētu apgrūtināt eh, līdzekļu saņēmēju eh, dalībvalstīs. Un tagad Es gribētu izteikties par dažiem īpa, konkrētiem dosiem, un šeit es domāju par SIS-2 sistēmu, pilnībā atzīstot leģitimitāti un nepieciešamību pēc regulāras un precīzas informācijas parlamentam par to, kā tiek īstenot šī sistēma un tā tiek attīstīta. Mēs uzskatām, ka iecerētais eh, SIS-2 kalendārs šobrīd ir labi noteikts un precīzi noteikts, un komisija turpina e, iesniegt pavisam caurskatāmi visu informāciju, ko pieprasīs ir parlaments. Un ir jājautā, vai šāda budžeta rezerve vēl aizvien, vai tai ir jēga pastāvēt. Tālāk par pilotu projektiem un sagatavošanas darbībām runājot, komisijas dienesti ir izvērtējuši iespējas īstenot provizoras eh, listes, kas eh, tika iesniegtas pirms vasaras sākuma, un šāda analīze varētu dot iespēju komisijai izvērtēt efektīvu īstenošanu pilotu projektiem un sagatavošanas darbībām, kas tiktu pieņemtas. Un visbeidzot, noslēgumā priekšsēdētāji, es gribētu norādīt to, ka, kā jau katru gadu, komisija gatavo savu izpildīšanas vēstuli. Lai samierināšanās komitejā varētu saņemt pieprasīto papildu informāciju un lai norādītu grūtības, kādas ir radušās attiecībā uz atsevišķiem e, priekšlikumu grozījumiem divās e, budžeta lēmēju iestāžu pusēs. Lūk, tās bija piezīmes priekšsēdētāji no komisijas puses, un mēs ceram, ka budžeta komiteja varēs ņemt vērā šīs piezīmes savā darbā. Paldies! Paldies! ģenerāldirektor kungs. Tagad es dodu vārdu referentam, lai viņš paskaidrotu, kādā garā ir iecerēts šis balsošanas sēns ar koordinatoriem. Mēs vairāk nerunāsim ne par lietu pēc būtības, mēs esam to gana darījuši, bet es domāju, ka vienmēr, tad, kad mēs runājam par uh, grozījumu skatīšanu, šeit ir um, eh, 1500 grozījumu, mums vajadzētu kādu ieskatu dot. Giovanni, vārds tev. Dente. Grazie, prezidente. E... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Protams, balsojums par budžetu vienmēr ir gan sarežģīts. Un, lai mēs varētu sasniegt pietiekami labu gala rezultātu, mums ir jāprūpēs par to, kā nobalsot pēc iespējas produktīvāk. Parlaments jau no paša sākuma vēlējās pasvītrot, cik svarīgi ir maksājumi 2013. gada budžetā, it sevišķi finanšu plāna gada beigās. Mēs komitejā esam uh, panākuši vienošanos par ļoti daudzām budžeta pozīcijām, un es ceru, ka kolēģi atbalstīs manu kā referentu viedokli. Protams, nevien, ne par visu bijām vienas prātis, jāņem vērā arī politisko grupu piedarība. Bet, protams, mums ir uh, jāskatās balsošanas laikā, kura pozīcija tad būs spēcīgākā. Ko es ierosinu? Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka mēs varētu sākt balsot no otra gala, tātad pašā sākumā Balsosim par administratīvajiem izdevumiem. Domāju, ka kolēģi priekšā jau atrodas eh, visi balsojuma saraksti. Tātad sākumā balsosim par administratīvajiem maksājumiem, tad decentralizētajām aģentūrām. un pēc tam būs piektā eh, pozīcija 2, 3A un 3B. Un tad redzēsim, cik tālu mēs būsim pavirzījušies uz priekšu. Paldies! Ļoti labi, paldies! Derek, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Yeah, briefly, uh... Ļoti, ļoti lakoniski priekšsēdētāji. Kā jau referents teica, ka no sākumā balsosim par administratīvajām pozīcijām un tad rīt no rīta varētu balsot par parlamenta un citiem projektiem. Kolēģi zina, ka mēs esam vienojušies, eh, tas ir, mūsu vienošanās ir ļoti labi nolasām arī grozījumos, rīt būs vairāk balsojumu blokos, un rīt mēs varēsim balsot arī par citu institūciju budžetu. Paldies! Jā. Merci beaucoup! Lieliski, paldies! Tā tad ik viens ir labi sapratis to kārtību, kādā Mēs balsosim dažādās kategorijas um, budžetā. Sāksim ar horizontālu raksturu balsojumu par administratīvām uh, pozīcijām un aģentūrām. Pēc tām piektā kategorija administrīvi izdevumi, bet tikai komisijas budžets. Tālāk kategorija 3A un 3B un kategorija 2 lauksaimniecība pamatām. Un pēc šie balsu, šiem balsojumiem, tad mēs izdarīsim kopsavilkumu. Rīt no rīta ņemsim citas institūcijas un citas kategorijas, konkrēti 1A un 4, kas ir kategorijas, par kurām ir visvairāk viedokļu atšķirību ar iespējām arī, ka balsojumi varētu būt atšķirīgi. Un tā tad tā arī mēs rīkosimies Un tagad par administratīvajām mm, pozīcijām. Mm, mūsu priekšā uh, ir tabula uh, referents stratēģija par administratīvām pozīcijām 0104 un 0105. Vai varam likt uz balsojumu blokā? Jā. Par. Paldies pret. Trīs pret atturas. Neviens neatturas pieņemts. Visi pārējie grozījumi par šīm pozīcijām atkrīt. Tāpēc arī mēs balsojam blokā. Tālāk par aģentūrām. Vai tieši tāpat mēs varam balsot blokā? Referent. Possiamo sicuramente fare un uh, voto in blocco uh, sulle. Protams, mēs varam balsot blokā par skaitļiem un ir jābalso par vairākiem grozījumiem atsevišķi. izņemot aģentūras, eh, kas eh, veids finanšu pārskatu. Blok. Tātad eh, balsojums blokā neiekļauj trīs finanšu uzraudzības aģentūras, kuras mēs skatīsim kopā ar e, poz, e, kategoriju 1A. Un šeit varētu būt atsevišķs balsojums par, pret, 4 pret atturas, paldies, pieņemts. Par aģentūrām ir atsevišķas piezīmes un e, iebildes tās pašas tabulas beigās. Pirmā rinda ir grozījums, kas ir izņemts, otrā tehnisks grozījums, kas netika likt uz balsojumu, trešā, otrā kategorija rezerve par 10% izpildes problēmu dēļ. Par, pret, balsosim elektroniski apzinoties, ka man nav tiesība balsot, saka priekšsēdētājs, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. 19 pār 20 pret noraidīts. Mēs pārējām pie kategorijas 3A eh, Frontex. Iebildes par Eirosur, eh, referents ir par, kas ir par, pret, septiņi pret, atturas pieņemts. Par Frontex 75% rezervu Schengenai. Par. pret atturas noraidīts. Oui, alors, euh, est-ce qu'on peut faire... Vai mēs varam veikt eh, principu balsojumu par, šo, eh, par Schengen, kas eh, atbalsta šādu pašu filozofiju, par aģentūrām runājot, Suzas kundze. par pret, lielās grupas zaļie un, un e FD atturas. Šīs rezerves tiek nolaidītas. Tālāk par Frontex. Mums ir komentārs par Eirosur budžeta grozījumu. Referents ir par. Kas ir par? Pret 8 pret atturas pieņemts. Un voto, votare... Priekšnieki mēs izlai... priekšsēdādām vien grozījumu. Rezerve Lībe komitejai.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 Komis, NV komitejas grozījums ar dalīto balsojumu. Pirmā daļa - restaurēt budžeta projektu, ko piedāvā referents par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa referents ir pret, kas ir par, pret atturas. Sociālisti mazākumā. Referent, lūdzu. Priekšsēdētāji, mēs vēl vienu e, balsojumu pārliecām, kas ir piektajā e, kategorijā e, haugas grozījums. Excusez-moi, excusez-moi, je... Atvainojiet. Saka priekšsēdētājs, es vēl neesmu uzņēmis kreisēšanas ātrumu. Tik tiešām jutas haugas, haugas grozījums, ko es nelietīgi izlaidu. Referente ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Tādējādi mēs esam tikuši galā ar aģentūrām, un mēs varam pāriet pie piektās kategorijas. Komisijas budžets. Et euh, là, la feuille utile, c'est la voting list heading 5. Uh, pareizais euh, papīrs jūsu priekšā ir voting list heading 5, uh, uh, no abām pusēm apdrukāta lapa. Pirmais grozījums. referenta horizontālā stratēģija pār algām un pensijām. Detaļas ir iekļautas pielikumā 9. tabulā. Tas ir horizontāls grozījums, kas attiecas uz visām iedaļām, izņemot citas institūcijas. Visām citām institūcijām, izņemot padomi džentlmeņu vienošanās par pret atturas pieņemts. Par standarta samazinājumu likmi. Par pret 3, 4 atturas pieņemts. Tālāk referenta grozījumi par citām administratīviem samazinājumiem par pret atturas pieņemts. Šie trīs stratēģiskie horizontālie grozījumi neaptver eh, vairākus citus, par kuriem tagad būs atsevišķi balsojumi. Vispirms 43.96 Andrijāsenes grozījums par pret atturas noraidīts. 8805 goja grozījums par pret Sūzas kundze, jūsu grozi, jūsu 805. Vai jūs esat par? Kas ir pret? Atturas. Sūzas kundze atturas, noraidīts. Sūzas kundze aplaudē. Grozījums 4577. Referents ir pret. Par. Pret. Atturas noraidīts grozījums numur 4188 par 5 par pret atturas noraidīts. Numur 5615 libe grozījums par pret divi pret, atturas, viens atturas, pieņemts. Tālāk trīs DV grozījumi, vai tos var balsot blokā? Pirmais. Tātad 54.00 par, pret, atturas, noraidīts. 54.06 par, pret, atturas noraidīts. 54.07 par pret atturas noraidīts. Nākošais 82.62 par pret atturas pieņemts. 43,56 līdz ar to atkrīt, tālāk 82,63 grozījums. Tas ir tas, kurš atkrīt. Nākošais atkrīt, un mēs pāriem uzreiz uz eh, grozījumu numuru 4409 par 3,4 pret atturas noraidīts. 44,10 Varbūt mēs varētu salikt kopā un ņemt klāt 4,40 eh, un 4,419 par. 4 par, pret. Vairākums. Atturas noraidīts. Tālāk. Nākošais ir izņemts un Herkula grozījums. Herkules, Herkules 2 par pret atturas un Herkules ir iekļauts rezervē. Tātad piektā kategorija ir pabeigta un mēs varam pāriet pie 3A. Bien. Alors, là nous prenons notre... Un tagad mēs ņemam mūsu burtnīcu, biezo burtnīcu. Euh, et dans le gros cahier. Un biezajā burtnīcā, e, franču versijā tā ir 107. lapuse, Katrā ziņā tā ir 107. lapuse. Simtu septītajā lapusē 3a. Un vai jūs gribētu principa e, grozījumu par 75% iekļaušanu rezervē tām e, līnijām, kas ir saistītas ar Schengenu? bez aģentūrām. Aģentūru problēmu mēs izskatījām. Un tās pozīcijas, kas ir saistāmas ar Schengenu, sarunu ietvaros starp parlamentu ar un padomi pēc poli smagā politiskā incidenta, ko radīja Eiropadomes lēmums, kas eh, apstrīdēja vienošanos uh, no ministru puses, kas piešķirta parlamentam par e, Schengenas e, reformu trilogā. Un grupa priekšsēdētāja konference mums lūdza, kad es saku mums lūdza, ar to es domāju, mums uzdeva izdarīt secinājumus budžeta sakarā, lai mēs varētu gūt līdzekļu iespēju vest sarunas ar padomu uz jauniem pamatiem. Uh, tas nozīmētu iekļaut rezervē tās pozīcijas, kas šeit ir paredzēts līdz pat 75%. Tā tas bija domāts, vai ne, referenta? Priekšsēdētāji, jā, taisnība. Un padomas prezidentūra tiksies 18. datumā. Līdz ar to, kā pieprasīja kolēģi no Liba komitejas, ir 75% rezerve. Attiecībā uz visām četrām pozīcijām. Es varu nosaukt eh, pozīcijas priekšsēdētāja kungs 297, Schengena, tālāk 18.05, 18.06, eh, 298. Astoņpadsmit nulle pieci, nulle astoņi, trīs astoņi astoņi, astoņpadsmit nulle pieci nulle un trīssimt devītais grozījums. Balsosim blokā. Qui est pour? Je vous remercie. Qui est contre? Kas par, kas pret? Abstention. Kurš atturas? Tātad šie grozījumi ir pieņemti, ņemot uh, vērā, ka uh, mēs to referenti izskaidrojām. Tagad referents, ja nekļūdos, man, uh, man labos varbūt, bet pirmais grozījums, kas ir jāliek uz balsošanu, tas ir 293. Nē, nē, tas jau ir nobalsots. Labi. Tā tad eh, patiesībā ir jāpāršķir lapuse. Tas ir 109. lapuses augšpusē pozīcijā par Schengens informācijas sistēmu. Tur ir 7, 697. grozījums, kur ir Referents ir pret. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Nākamais ir atsaukts. Trīsimt astoņpadsmitais grozījums. Tas ir atsevišķais balsojums par skaitļiem un par ielikšanu rezervē. Par skaitļiem referents ir par kurš par. Paldies, kurš pret viens, divi, atturas, pieņemts. Par rezervi. Referents ir pret. Kurš par? Es atvainojos. Referents ir par. Mani nepareizi informē. Kurš par? Kurš pret? Viens, divi, atturas arī pieņemts. Oh. Le 740. 749. ir arī atbilstošs. Tas ir uh, savietojums tikai uh, rezervē. Tātad 749. Uh, ir piedāvāts rezerve. Tā ir referentkungs, jā, tikai par to jābalso. Kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 749. pieņemts. Un es pieņemu, ka tas uh, nosauc 43. un 49. Labi. Tātad 800. Referents ir. Ā, ne, tas atkrīt. Tātad. Tagad mēs varam pāriet pie nākamās pozīcijas. Nākamajā pozīcijā mums ir. Uh, 297. tika pieņemts, tagad mēs balsosim par 42, 25, 42, 25. Excusez-moi. Uh... Es atvainojos. Tātad, tagad balsosim par 4225, bet tikai par skaitļiem, jo uh, rezerve tas jau tikko tika pieņemts. Referents ir par. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. Par šo budžeta pozīciju tad pārējā grozījuma atkrīt. Pārējām pie 18.02.06 pozīcijas. 978. grozījums. Referents ir pret. Kurš par? Nē, referenta kungs. Allora, Eh, per gli emendamenti 978 e 280. Paldies, runājot par 873. Tas ir iekļauts kategorijā, kur jau balsojam par 297. To, kas attiecas eh, uz skaitļiem. Donc. Labi, tā tad 298. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Un tad es pieņemu, ka pārējie visi grozījumi šeit atkrīt. Alors, euh, nous passons. Labi, tad mēs pārējām pie Eiropas atgriešanās fonda. Tā ir 117. lapusa latviešu dokumentā, jeb 111. franču dokumentā. Uh, 650 referents ir pret kurš par, pret, atturas, noraidīts. Nākamais ir identisks. 979. zaļo grozījums referents ir pret kurš par, pret, atturas, noraidīts. 321. grozījums, lībe, referents ir pret kurš par, pret, atturas noraidīts. 568. grozījums. Viss kopā. Referents ir pret, kurš par? 1, 2, 3, 4, 5, kurš pret? Paldies, atturas noraidīts. 793. no tautas partijas referents ir pret, Referents ir pur, par. Labi. Kurš par? Paldies, pret. 1, 2, 3, 4. Atturas pieņemts. Un pārējie divi grozījumi atkrīt. Tad mēs nonākam pie divām budžeta pozīcijām, kas attiecas uz aģentūrām. Tas viss tātad jau ir nobalsots. Varam pāriet pie Eiropas bēgļu fonda. Tas ir 647. grozījums. Goe grozījums referents ir pret. Kurš par? Goe. Ā, arī sociālisti. Kurš pret? Paldies, atturas. Neskatoties uz sociālais atbalstu, noraidīts. 44,55, tas ir identisks ar tiem pašiem skaitļiem, tas ir noraidīts. 891. S un D grupa. Referents ir par. Kurš par? Labi. Ā, referents ir pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Paldies. Atturas. Noraidīts. Tātad. Oui, c'est ça, pardon. Es atvainojos. Jā. Nākamais. Ir trīs identiski grozījumi. Referents ir par. Referents ir par. Tātad referents ir par 300 un pārējiem diviem. Kurš par? Pret. 1, 2, 3, 4. Atturas. Pieņemts. Šie identiskie grozījumi ir pieņemti. Tagad pāršķiram lapu. Esam 113. franču dokumentā, 119. lapusē eh, latviešu dokumentē. Ārkārtas pasākumu bēgļu masveida pieplūdumu gadījumā. 648. un otrs grozījums, kas ir identisks referents, ir pret kurš par? Pret. Paldies, atturas. Noraidīt šie grozījumi. Tātad mums ir. Uh, kreiso labo grozījumu, bet ir arī tādu, ko atbalsta vairāk. Tagad trešo valst, valsts piedrīgo integrācijas fonds. 569. grozījums. Referents ir pret. Kurš par? Pret. Atturis noraidīts. 892. grozījums. No sociāldemokrāta grupas referents ir pret. Kurš par? Pret. Atturis Noraidīts. 649. goja grozījums referents ir pret, par, pret, atturas, tas pats vairākums noraidīts. Nākamais klūtas kunga grozījums ir identisks, tagad 42.29. Lāslo Šurjāna grozījums, referents ir par, kurš par, pret, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atturas pieņemts. Un nākamais līdz ar to atkrīt. Tātad tālāk mums ir eh, visa nākamā lapa. Atbilst, eh, tātad daļai te ir par aģentūrām runa un uh, par to jau ir nobalsots, un otra daļa ir izmēģinājuma projekti, ka, par ko balsosim rīt. Tas pats ir nākamajā lapā. Tie ir izmēģinājumi projekti. Un tālāk tur atkal ir aģentūras. Un patiesībā mēs tagad esam 127. Uh, lapus augšpusē. Terorismu novēršana, gatavība teroristu uzbrukumiem un sāku pārvarēšana. 741. referents, referents ir pret šim grozījumam, kurš par 1, 2, 3, 4, 5, 6 pret. Paldies, atturas noraidīts. 4, 3, 4, 6. Alvaro kunga grozījums referents ir pret, kurš par. Es atvainojos, tas ir tas pats. Tātad tas arī ir noraidīts. 308. Balsosim tikai par skaitļiem. Par rezervi mēs jau nobalsojām. Ziņotājs referents ir par. Kurš par? Pret. Paldies. Atturas. Pieņemts. Tātad nākamais te arī jau ietilpst. Nākamā pozīcija - noziedzības novēršana un cīņa pret noziedzību. 284. Referents ir pret. Kurš par? Aha. Pret. Aha. Nu, jābalso būs elektroniski. Sākam balsot. Un es nebalsošu. Le vote est ouvert, votez, votez. Balsojiet, balsojiet, beidzam balsot. 15 par, 21 pret, 2 atturējušies, noraidīts. 309. grozējums par skaitļiem. Referents pār kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. 273. ir tāds pats, jo te ir runa par dzimumu jautājumiem. Un te ir divas daļas. Pirmā daļā uh, referents ir pret. Varbūt jūs mums varētu pateikt, kura ir pirmā daļa, kur ir otrā daļa, ja tas ir daļītais balsojums. Jā, jā. Šeist. Je, je comprends. Es saprotu, ka pirmā daļa ir instrumenti, lai stimulētu un veicinātu horizontālās metodas, un mēs pievienotu, uh, pievēršot īpašu uzmanību dzimumu līdztiesībai visā šajā procesā. Un referents ir par. Nē, referents ir pret, es atvainojos. Referents ir pret. Kurš par šo pirmo daļu? Pret. Ir vairākums, kas ir pār, manuprāt, bet nu pārbaudīsim. Sākam balsot, es nebalsošu. Votē, votē, votē, votē, votē. Votē, votē, votē. Balsojiet. Tiklu. Beidzam balsot. 19 pār, 19 pret. Noraidīts. Nu labi. Jā, ja es būtu varējis balsot, tad es būtu mainījis rezultātu. Tātad pasākumu, lai apkarot izniecības ar sievietēm un prostitūciju. Tātad. Un šoreiz referents ir par. Tā bija otrā daļa. Pret. Atturas. Otrā daļa. Vai tā ir pieņemta? Tā ir pieņemta. Pirmā daļa tika noraidīta, otrā pieņemta. Tālāk. Izmēģinājuma projekts. Tie būs rīt, pēc tam ir Eiropas uh, narkotika un hormonālijas uzraudzības centrs, pēc tam pāriem pie Prins, kam ir lielisks nosaukums šai programmai - brīvības, drošības un tiesiskuma telpa. Prins Lavija mums piedāvā balsot par 717, bet viņš ir pret. Kurš par? Neviens. Nē, tomēr Artonga kungs un Sūzas kundze. Kurš pret? Paldies, atturas noraidīts. Tātad nākamais arī. Bet jābalso par 683. Kas ir goja referents, ir pret, kurš pār pret atturas noraidīts. 310. Par to jābalso, jo mums nav skaidļu, kurš pār referents ir pār pret atturas pieņemts. Nākamā pozīcija - novērtējums un ietekmes izvērtēšana. 311. referents par, par, pret, atturas pieņemts. Pāršķiram lapu. Šeit pašā lapu augšpusē ir aģentūra. mēs eh, skatāmies uz pamatiesībām un pilsoniskumu. Šeit ir divi identiski grozītoji. 894. grozījums, eh, referents pret, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 656. referents pret, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tas pats vairākums. Nākamais veržjā kundzes grozījums ir identisks, tātad noraidīts 276. Sieviešu tiesību komiteja referents atbalsta, kurš par pret atturas pieņemts. Tagad Dafne. Vai jums ir motisks grozījums, referentkungs, par Dāfni? Nē, ļoti labi. Tātad. 45, 32 grozījums referents par kurš po, par pret atturas noraidīts. 724. Eh, goja referents pret par pret atturas noraidīts. 893. grozījums referents pret kurš par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. 277. referents pret kurš par? Pret atturas noraidīts. 1016 referents. Tātad tas ir identisks. 4311 Barbara Matera, bet mēs nezinām, kāpēc referents ir par. Kurš par? Pret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 barbaras ienaidnieki. Atturas pieņemts. Un eh, šeit tālāk ir izmēģinājuma projektu un aģentūras. Un tagad eh, pārējam. Mm,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 Neredzu, bet dzirdu putnu dziesmas referentkungs. Che stavo seguendo io eh, c'era un più, ma in realtà si eh, Saraksts, kas ir manā rīcībā, tur ir plusiņš, bet es esmu pret grozījumu. Oh, eras... Tā, tad tas ir 315. grozījums, un putnu dziesmas nozīmē, ka referents ir pret. Kurš par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paldies. Noraidīts. Tagad pilota izmēģinājuma projekts. Pēc tam atgriežamies pie Prince. 3310 referenta grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tātad tas uh, eh, nosac visu pārējo šajā pozīcijā. Tagad novērtējums un ietekmes izvērtēšana. 3311 referenta grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Un tas arī viss. Visā šajā kategorijā. Nous arrivons, euh, c'est euh, Alors, avec l'accord du rapport. Tātad, ja referents piekrīt, mēs vakar vienojāmies ar koordinatoriem, ka šajā 3B kategorijā mēs sāksim ar balsojumu par principu, ka mēs nepārsniegsim griestus. Kāpēc mēs jums piedāvājam veikt šo principu balsojumu? Tāpēc, ka tā ir kategorija, kur mums ir ļoti maz, maza mārža un nav vienošanās starp grupām, kā koordinēt balsojumus. Tātad mēs nevaram sākumā paredzēt, kāds būs uh, balsošanas rezultāts. Dažkārt demokrātijā ir šāda neskaidrība. Tātad, ja nu gadījumā eh, apkopojot šos grozījumus, mēs nonāksim pie tā, ka pārsniedzam griestus, tajā brīdī uh, referents rīt piedāvās veikt ietaupījumus un praktiski tie būs izmēģinājumi projekti, tie pilotu projekti. Tātad katram vajadzētu pašam rūpīgi sarēķināt, balsojot par skaitļiem, par šiem grozījumiem. Tātad es lieku uz balsošanu šo te principu, ka nepārsniegsim griestus. 3B eh, kategorijā nepārsniegt griestus. Kurš par šo saprātīgo principu? Paldies! Kurš pret? Neviens. Atturas? Ā, Sūzas kundze atturas. Sūzas kundze gribētu pārsniegt griestus, bet neuzdrošinās. Nu, labi. Salvador. Visi, e, e, e, Justin. Gadījumā, ja mēs balsojam par grozījumiem un beidzot pēc aprēķina atklājam, ka esam pārsnieguši griestus, tad tas nozīmē, ka samazināšana ir jāveic pilotprojektos, bet negrozījumos. Jā, baidos, ka tā būs. Es arī tā baidos. Labi. Sākot tad no šejienes, un mēs esam 121. lapusē franču versijā, pilsonība. Uh, Nē, saka priekšsēdētājs, ir 63. grozījums, ko ir iesniegusi kultūras komiteja. Reference par. Par. Pret. 5. Atturas pieņems. E, lapuses lejas malā pilotu projekti. Un mēs pārējām tālāk pie kultūras programmas, numur 4412 par. Pret atturas noraidīts. Tālāk 566 par. Pret atturas noraidīts. 898 pre, par. Pret atturas noraidīts. 45 par pret atturas noraidīts. Numur 757. Divi balsojumi, vispirms skaitļi, pēc tam komentāri. Par skaitļiem, par, pret, atturas, pieņemti skaitļi, komentāri, par, pret atturas tieši tāpat pieņemti. Tālāk nākamais grozījums ir aptvērts par apdraudētajām valodām. Valodas vairāk tā tad nebūs apdraudētas. Pēc tam ir sagatavošanas darbības un varam pāriet pie Eiropas mantojuma zīmes. Grozījums numur 70 no kultūras komitejas par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējam pie mēdījiem. 4, 4, 1, 3. Par pret atturas noraidīts. 567 par pret atturas noraidīts. Numur 47. Šeit ir divi atšķirīgi balsojumi par eh, maksājumiem un uh, saistībām par pret divi atturas, tālāk par maksājumiem. Par pret atturas noraidīts. Labējie un centrs noraidīja. Tālāk sagatavošanas darbības pilotu projekti. Un pēc tam Mediamundus, numur 897 par. Pret. Atturas noraidīts. Numur 49 par. Pret. Atturas noraidīts. Nākamais ir identisks un arī noraidīts. Tas nozīmē, ka šajā pozīcijā mums nav neviena grozījuma. Tātad parlaments šo e, pozīciju negroza. Tālāk īpaši ikgadēji pasākumi. Šis temats vienmēr ir tuvs deputātiem. Mums ir klāt pielikta tabula, par kuru var balsot blokā kompromisa paketem vai visiem ir šī kompromisa pakete, vai kas ir par listi ar īpašiem pasākumiem pret, atturas, zaļie atturas, tabula tiek pieņemta. Pāriem uz nākošo lapusi jaunatni darbībā. Jaunatne darbībā. Iespējams ir referenta mutisks grozījums. Referent, lūdzu. Mutisks grozījums, ko piedāvā eh, komisija, pie, eh, iekļaut vienu miljonu saistībās un vienu miljonu maksājumos.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 Tas ir 52. grozījums. Kultūras komiteja piedāvā 1 miljonu saistījumos un 1,6 miljonus saistībās. Es ar savu grozījumu piedāvāju vēl papildus miljonu pie maksājumiem. 600 tūkstoši tiek atskaitīti. Bet vispirms uz balsojumu liekam grozījumu, ko iesniegus Vertmane vērt manas grozījums šajā pozīcijā 41.83. Referenti ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas noraidīts. Tālāk numur 52. Ar referentu mutisku grozījumu, kas piedāvā paturēt e, saistību skaitļus, bet samazināt maksājumus par pret atturas pieņemts. Tas aptver arī nākošo, un varam iet uz nākošo pozīciju. Komisijas pārstāvniecību eh, komunikācija 41.84 par pret atturas noraidīts. 43.16 referente ir par, kas ir par, pret atturas e, pieņemts. Tālāk e, partnerība e, informācijas sniegšanai 693 par pret atturas noraidīts. 41,85 par pret atturas noraidīts. 211 kas grib gatavot vēlēšanas, referents to negrib. Par, pret, atturas, noraidīts. Afko priekšsēdētājs novērtēs. Tālāk 79 par, pret, atturas pieņemts. tas aptver arī 43.17, bet ir jāliek uz balsošanu piezīmes. Referentam nepatīk pie šīs piezīmes par Heidera un liberāļi. Balsojam elektroniski, un man šeit ir tiesības balsot. Vai ir koordinātori norādes? Feel free. Komentēt. Beidzam balsot. Noraidīts. Pardon, c'est rejeté donc. Euh, le, nous passons. Mēs pārējām pie sabiedrības viedokļa analīzes. Numur 4186 par pret atturas noraidīts. 80. numurs par pret atturas pieņemts. Tiešsaistes un rakstiskās informācijas līdzekļi 41,87 par. Pret atturas noraidīts. 42,53. Par. pret atturas noraidīts. Doris Sapaka novērties, ka sociālisti viņu atbalsta. Tas bija par skaitļiem, un tālāk atsevišķs balsojums par piezīmēm. Par piezīmēm. Pret bet tomēr vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Piezīmes 42, 53. Pardon, excusez-moi. Monsieur le rapporteur. Referent, lūdzu. In realtà eh, questo emendamento con riferimento ai remarks è uguale. Īstenībā šis grozījums ir tāds pats, kā 7,9. Tas attiecas uz abiem grozījumiem. Es atbalstu 794. Bet tas īstenībā neko nemaina, un eh, man arī nav grūtības balsot par to. Voilà, donc, nous... Labi, vēl aizvien esam pie komentāriem pie Gro Doris Pakas grozījuma. Ja es pareizi sapratu, referents pieņem grozījums, lai gan viņam nepatīk autore. Histoire de créer une bonne ambiance dans le groupe. Bon. Euh, bien. Tas palīdz veidot labu atmosfēru grupām. Tā kā mūsu rīcībā ir šī jaunā informācija, mēs varam likt uz balsošanu vai grozīt vai mainīt balsošanu. Bas, balsojam elektroniski, sākam balsot. On recommence, alors, on arrête. Eh, eh, mēs sākam vēlreiz, jo mums nebija pietiekami daudz informācijas, tā ir mana vaina, kā sēdes vadītāja vaina. Mēs esam tagad saņēmuši visu informāciju, sākam balsot, turpinām balsot, beidzam balsot. 34 par 7 pret Dorisa Paka un referents triumfē komentāru sakarā. Un tālāk. E, skaitļu sakarā ir jāliek uz balsojumu 81. par pret atturas pieņemts. Tālāk izmēģinājuma projekts Un pārējām pie Eiropa pilsoņiem 41,89 e, par 7 par pret atturas noraidīts. 896 par pret atturas noraidīts. 400 182 par pret atturas noraidīts. 82. E, par pret atturas pieņemts. Nākošā lapuse. izmēģinājuma projekti lapuses augšmalā, un mēs nonākam pie komisijas apmeklējumiem. Ļoti jauki. 83. kulta grozījums, lai varētu apmeklēt komisiju. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Eiropas pilsoniskās sabiedrības nams. Vai būs referenta mutiskas grozījums? 217. grozījums. Sull'emendamento 217. Eh, eh... Ja mēs runājam par 217. Šo pozīciju nevaram īstenot. Tātad runāsim par sagatavošanas pasākumiem. E, tā ir daļa no tiem priekšlikumiem, par ko balsosim rītdien. Varbūt jābalso par piezīmēm. D'accord. Jā, par piezīmēm. Donc... Tā tad juridiskās bāzes nav, mēs liksim uz balsojumu pilotu projektu. Jā. Et on votera, si ça devient un projet pilote. Un, ja tas eh, kļūst par pilotu projektu, tad eh, piezīmes liksim uz balsojumu kopā ar eh, pilotu projektu. Bet mēs tagad pārējām pie Eiropas pilsoņu gadu, kas ir lapuses lejas pusē, jeb latviešu versijā 138. lapuse. 212. motisko grozījumu nav. 212. Vispirms skaitļi pēc tam e, komentāri, divi balsojumi. Referents ir pret abiem. 212. skaitļi par. Pret. Atturas noraidīts. Komentāri. Par. Pret. Atturas. Šķiet, ka ir vairākums. Pārbaudām elektroniski piezīmes 212. Le vote est ouvert. Le vote. Sākam balsot, beidzam balsot. 19, 19, noraidīts. Deviņsimti pirmais. Tieši tāpat skaitļi un komentāri. Referents ir pret. Par skaitļiem. Par pret atturas noraidīts. Komentāri par pret. Tomēr jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Balsojam. Ik viena balss ir no svara. Beidzam balsot. 19 e, pār 20 pret noraidīts. Tālāk 290. Par skaitļiem. Nē, tieši tāpats. E, tas bija tas e, vienāds ar iepriekšējo un tālāk 483. par. Vai ir mutisks grozījums? Nē, nav. 483, kas ir, e, referents ir par. Giovanni, lūdzu. Eh, dovete comprendere che la situazione è anche complicata e quindi eh, c'è un. Eh, ja pareizi saprotu, situācija ir visai piņķerīga. Uz 483. attiecas mutisks grozījums vēlos piedāvāt papildus pusmiljonu maksājumu saistībās, maksājumu apropriācijās e, nodarbinātības komitejā, bet es piedāvāju vienu miljonu maksājumos. Commitments 2 million and, and Jutā. Jūta lūdzu. Giovanni, divi miljoni saistībās? Viens un viens. Labi, skaidrs. Viens miljons saistībās. Tas pats skaitlis, saka priekšsēdētājs. Tas pats skaitlis gan maksājumos, gan saistībās. This is the oral amendment by the rapporteur. Donc, donc, si j'ai bien compris. Ja es pareizi sapratu. 483. grozījums, kas ir balsošanā tagad, nozīmē vienu miljonu iekļaut saistībās, tas nav mainījies, un tā vietā, lai maksājumos būtu 500 tūkstoši, tāda pati summa, viens miljons tiek iekļaut maksājumos. Tā Tā tas ir domāts par. Pret. Vienpadsmit. Atturas. Pieņemts. Nākošais atkrīt šajā pozīcijā. Un mēs nonākam pie komunikācijas pasākumiem. Jauns afko grozījums par Suzas kundze. Pret atturas noraidīts. Tālāk Eiropas pilsoņu iniciatīva īstenošana. Vēl viens afko grozījums, lai izveidotu jaunas pozīcijas par. Pret atturas noraidīts. Tālāk pilots projekts. Un ejam uz nākošo lapusi. Lapuses augšpusē ir administratīvi izdevumi pilotu projekti un e, tālāk Eiropas Savienības e, darbība veselības jomā grozījums 43, 34 par pret atturas noraidīts par skaitļiem, par komentāriem, par pret atturas pieņemts. Tā kā nebija balsojumi par skaitļiem, tad varam ņemt 529, lai atjaunot skaitļus. Referents ir par, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk aģentūras. Ejam uz nākošo lapusi. Pilotu projekti. Administratīvi izdevumi. Un Jūta norādīja, ka mēs varbūt esam palaiduši garām vienu balsojumu. No, uh, eh, don't. Nē, nesam gan. Ja referents piekrīt, mēs varam pāriet pie. 134, 134, en bas de la page 134, civil protection within the union. Eh, civilās aizsardzības eh, Eiropas Savienības iekšienē. Stavra kakis grozījums, referents ir par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un mēs ar to esam pabeiguši 3B Tālāk, mēs tagad saskaitīsim visu kopā, lai zinātu, vai vēl esam iekļaujušies griestos. Un divas minūtes pauze, lai gatavotos balsojumam par kategoriju divi. Bien. Labi. Everybody has had the opportunity to read. Visiem ir uh, bijusi iespēja iziet. Tagad varam atsākt darbu. Nous, euh, nous sommes dans la catégorie 2. Tagad mēs esam otrajā kategorijā. Tā ir 80. lapuse franču dokumentā. Voilà. Alors. Euh... Tātad. Atļausim laiku tautas partijas kolēģiem atgriezties savās vietās. Tātad saskaņosim ar referentu. Ja mēs uh, turpināsim šajā ritmā, tas ir diezgan ātrs, ja mēs tā turpināsim par otro kategoriju, ja pa šo laiku mums izdosies izdrukāt visus sarakstus par ceturto um, uh, kategoriju, tad par to varēsim balsot šovakar. Tātad to es saku mūsu darbiniekiem, lai viņi nodrošina to, ka tiktu izdrukāta balsošanas saraksta arī ceturtajā kategorijā. Labi? Tātad par otro kategoriju. par otro kategoriju. Klusum lūdzu. Un peu de silence, mesdames du... Kundzes no tautas partijas, lūdzu nedaudz klusumu. Referenta kungs, vai mēs varam balsot pozīciju pa pozīcijai, vai jūs piedāvājat vispirms kādu mutisku grozījumu? Jums vārds. Così come è noto ai coordinatori, abbiamo... Paldies! Koordinatori par to jau ir informēti. Mums jau bija vairākas iespējas apspriesties. Mēs runājam par rezervēm. Pirmo reizi otrajā līnijā, otrajā pozīcijā E, tiek piešķirt līdzekļi lauku reģionu attīstībai. Bet e, mums ir jāsaprot, vai rītdien mēs par to pašu runāsim arī 1B kategorijas sakarā. Sociālas tiesniedz savus priekšlikums par rezervēm, arī liberāļi to darīja. Un sociālisti man lūdza Uh, pie uh, maksājumiem izteikt mutisko grozījumu 04, 201, 206, 04, 02, 19, 03, 18, 03, 19. 18, 73, 13, 13, 04, 02, 0205, 0401, 0112 eh, un uh, eh, 120612. Eh, Simts procenti no maksājumiem. Uh, tiek nolikti rezervē attiecībā uz visām nosauktajām pozīcijām. Uh, Gārijas Sabal pastāstīs, kādā gadījumā varētu atbrīvot šo rezervu. Paldies! Tout le monde a reçu le papier, hein? Visi ir saņēmuši dokumentu, ja? Šis dokuments tika izdalīts. Tas ir uh, informatīvs dokuments, kur ir uzskaitīts visas šīs pozīcijas, kuras uh, būs, uh, kuras skar šī ielikšana rezervē. Uh, tās referents nosauca, un te ir precizēti noteikumi, lai šo rezervu atbrīvotu. Eider, tu mums eh, prezentēsi to. No creo que haga tampoco falta entrar en el detalle de las condiciones. Es nedomāju, ka vajadzētu ieslīgt detaļās par rezerves nosacījumiem. To mēs esam apsprieduši komitejā un ar koordinatoriem, bet katrā gadījumā rezerves mērķis ir panākt informāciju no padomas un arī no komisijas par tām problēmām, kas mums ir ar maksājumiem. Un gala mērķis ir, lai mēs nenonāktu ar šo rezervi eh, samierināšanā jo mums ir virzība no padomas puses tāda, ka parlaments, lai palielinātu maksājumus, eh, varētu tos palielināt 2013. gada budžetā. Paldies, un Salvador, ko tu teiksi? Mēs apspriedām eh, koordinatoru sanāksmē iespējas eh, šīm rezervām, un mana politiskā grupa ir pret to, lai tiktu veidotas kāda tipa rezervas par tēriņiem kohēzijas politikā un struktūra fondos, un mēs nedomājam, ka tas kaut ko dotu, un būs grūti paskaidrot, kā lai saglābtu maksājumus, mēs izmantotu naudu no struktūra fondiem. Tāpēc mana grupa nepiekrīt, bet piekrīt tam, lai to varētu likt uz balsojumu kā mutisku gro eh, grozījumu. To uh, atbalsta divas lielas grupas, un to var likt uz balsojumu. Ļoti labi. To mēs jau ilgi esam apsprieduši koordinātāru sanāksmēs. Tas ir veids, kā mēģināt uh, kaut kādā citā veidā risināt maksājuma apropriācija jautājumu. Tātad informējam, tiek informēta budžeta komiteja, un šī sēde arī, tāpat kā citas sēdes, tiek translētas uh, internetā. Un atgādināšu, ka mums ir cita iniciatīva uh, noturēt trīspusēju sēdi tehniskā līmenī un pēc tam politiskā līmenī. Tur varētu piedalīties padomas prezidentūra, tātad Kipras ministrs, komisārs Levandovskis un budžeta komiteja. Mm, tur būtu pārstāvēts visas eh, grupas, un mēs varētu mēģināt noskaidrot, eh, kā aprēķināt maksājumu nepieciešamību, kā to dara Eiropas komisija balstoties uz dalībvalsts nosūtītiem skaitļiem. Esam saņēmuši apstiprinājumu, ka šo te skaitļu noteikšana par to, kādi maksājumi ir vajadzīgi, eh, notiek ļoti eh, neskaidrā un eh, necaurskatāmā veidā. Tur nav nekādas skaidrības. Un kā jau es norādīju vakar koordinatoriem, es eh, izteicos presei, lai sniegtu um, mūsu secinājums par šo sanāksmu presei, un uh, jau dažās valstīs uh, bija zinām reakcija. Un es ceru, ka diskutējot par šo budžetu, mēs varēsim rīkoties nedaudz savādāk nekā iepriekšējā gadā. Uh, Toreiz mums bija pilnīgs apjukums par maksājumiem līdz pēdējiem brīdim, līdz pēdējiem sarunu posmam, kas, protams, nav pieņemami no politiskā viedokļa. Tātad, tā ir sarežģīta dimensija, un tas, eh, manuprāt, eh, mūs eh, noteikti novadīs pie tā, ka būs jāievieš arī finanšu regulā izmaiņas Katrā ziņā būs jāievieš eh, izmaiņas daudzgadu finanšu schēmā un arī iestāžu nolīgumā, jo mēs nevaram turpināt eh, šādu it kā mēmo dialogu par maksājumiem, un mēs nevaram pieļaut, ka parlaments atrodas šādā absurdā situācijā, kad mums ir jāaizstāv maksājuma apropriācijas, kas neatbilst parlamenta vajadzībām, parlamenta politikai, bet uh, drīzāk tam, ko vajag pašām dalībvalstīm. Tas ir absurdi. Tātad, referents, ja es pareizi saprotu, mums iesniedz mutisku grozījumu, kur viņš neatbalsta. Tātad viņš to neatbalsta, bet Viņš uzskata, ka par to vajadzētu balsot budžeta komitejā. Lūdzu, referenta kungs. Grazie, prezidente. Lei ha riassunto perfettamente la mia. Priekšsēdētāji, Jūs ļoti labi atspoguļojāt manas pausto pozīciju. Es gribu, lai mēs balsotu par mutisko grozījumu, bet es īstenībā esmu pret to personisku iemeslu dēļ. Gribēju jums lūgt sekojošo grozījums aizvieto citus grozījumus, par ko mums it kā vajadzēja balsot rītdien. Es negribu, lai mēs balsotu vienreiz, vairākas reizes par vienu un to pašu. Autrement dit. Citiem vārdiem sakot, katrā ziņā šajās pozīcijās mēs balsosim par skaitļiem. Par skaitļiem mēs balsosim. Un šeit ir iesniegti grozījumi, lai ieliktu rezervē visus, uh, visas apropriācijas noteiktās pozīcijās. Ja uh, grozījums tiks pieņemts, tad acīm redzot, mēs nebalsosim par rezervi šajā pašā pozīcijā. Un tas ir skaidrs, man tas šķiet uh, saprotami. Tātad, ja viss tiek ielikts rezervē, bet mēs varam arī nonākt pie tādām pozīcijām, ka ja grozījums tiek noraidīts, eh, tur varbūt arī citi grozījumi, lai ieliktu 20% rezervē. Tur par to tad mums būs jābalso. Nezinu, vai tas tā notiks, vai tā var gadīties. Labi. Vai tā jūs saprotat visu, Ēder? Lūdzu. Mūsu gadījumā nebija problēma, jo patiesībā mutiskie grozījumi ir e, e, attiecas uz 100% rezerves, bet e, būtu muļķīgi atkal atgriezties pie balsojuma par tām. Jā, tas mums visu tad atvieglo. Jūs atsaucat savus rezerves Eh, savus grozījumus par rezervi šo mutisko grozījumu dēļ. Tā tad visu vai neko. Referentu kungs, ja mēs runājam par sociālistu grupu, gribēju teikt, ka šis grozījums uh, aizvietos citus grozījumus, un viens no tiem tika atsaukts. Es gribu no liberāļiem zināt, vai tie ir tie paši grozījumi, kas attiecas uz rezervi. <laughs> Kurš runās liberāļu vārdā, jo uh, ir divi, kas lūdz vārdu. Jens Mulders. Ja mēs runājam par liberāļu grupu, mēs atbalstām balsojumu par mutisko grozījumu, mēs balsosim par to, un tas nenozīmē, eh, ka mums nav citu grozījumu par rezervi, bet tas ar to nav saistīts. Eh, Elga. Helga. Priekšsēdētāji, mēs kā liberāļi atbalstām mutisko grozījumu par rezervi, saka Mulderkungs. Uh, eh, alors, Elga, puis le rapporteur. Yes. Elga. Un the... Helga un pēc tam referents. Ja mēs runājam par manas politiskās grupas pieeju, eh, es neiebilstu pret balsošām par mutisko grozījumu, bet eh, šī ir tāda visai nikna politiskā cīņa par maksājumu līmeņiem. Un ja mēs runājam par 100% ievirzīšanu rezervē, man to būs ļoti grūti pastāstīt saviem vēlētājiem un attaisnot šādu pieeju. Tas nav, tā nav pareizākā pieeja, ko varam izvēlēties šobrīd, tādēļ mēs balsot pret. Paldies, ļoti skaidrs. Referenta kungs. Eh, es gribēju izteikties, jo Eh, tad, kad Mulder kungs paskaidroja viņu nostāju, beigās viņš izslēdz mikrofonu, tādēļ es īsti nesaprotu, ko gribēja darīt liberāļi ar šo rezervi. Bet tagad, kad viņš izteicās otrais, es visu sapratu. Tā tad mēs balsojam. Sociālisti atsauc savu grozījumu. Tas ir grozījums, par kuru rītdien mums būtu vajadzējis balsot, jo tā ir 1B kategorija. Bet liberāļi savukārt vēlas saglabāt savu grozījumu, līdz ar to mums rītdien par to vajadzēs balsot. Jā, viss pareizi sapratu. Bon. Ļoti labi. Tātad mēs balsosim par šo mutisko grozījumu, kuru iesniedz divas grupas. Referents piedāvā par to balsot, pat ja viņš to neatbalsta. Kurš pār? Kurš pret? Man šķiet, ka vajadzēs balsot elektroniski. Un tā kā mūsu vicepriekšsādātājs ir prom, tad es varu balsot. No, je ne peux pas. Ah bon. Nē, es nevaru. Tomēr, nu labi, tad es uh, nebalsoju. Mon vote ne... Mana balss netiks pieskaitīta. Man dit non. Man teica nē. Bon, le vote est tout. Labi, sākam balsot, es nebalsošu. Un ir vēl viens no tautas partijas, kas ir, ir liekas, kas ir par daudz. Labi. Karvajo kundze jau izņēma balsošanas karti. Tous les PPE présents peuvent voter. Visi, kas ir no tautas partijas, ir klāt, izņemot Karvajo kundzi, var balsot. Un arī es kā komitejas priekšādātais nebalsošu. Nu, nav obligāti, bet var balsot. Mēs balsojam. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 17 pār, 23 pret. Un ir arī atturējušies. Tātad šis mutiskais grozījums nav pieņemts. Tātad eh, Sociālistu grupa atsauc savus grozījumus, bet liberāļi saglabā savējos, un tad mēs rīt redzēsim. Tagad mēs varam pievērsties otrajai kategorijai. 91. lapus franču dokumentā. Sāksim ar uh, izmēģinājumu projektu, un pēc tam ir uh, eh, atmaksājumi 298. referents pret, kurš pār? Pret. Atturas noraidīts. 685. Un tie ir identiski un noraidīti. 34. no agrī, kurš par? Contre. Pret. Vai tāds partija ir kāds viedoklis? Referents ir pār. Kurš pār? Pret. Tas ir 34. grozījums. Jā, tas ir uh, lauksēmniekiem. Atturas. Tas ir pieņemts. Ļoti mūsinošos apstākļos, bet nu labi. Programmas uh, uh, mazāk no, uzturīgie. 191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 Sākam balsot. Balsojam. Balsojam. Beidzam balsot. 15 pār 24 pret noraidīts. Tātad visi šie grozījumi par šo programmu ir noraidīti. Eksporta atmaksas par cukuru. Derek, lūdzu. Uh, chair, uh, got... Priekšsēdētāji ir seši ļoti līdzīgi grozījumi par eksporta atmaksām. Varbūt, ka mēs varam balsot par visiem sešiem kopā, ja jūs esat ar to viensprāts. Thank you. Paldies. Tātad par šo grozījumu un par identiskajiem grozījumiem, ko ir iesniedz Deraks Vogans. Referents ir pret kurš par? Pret vairākums ir pret, noraidīts. Un tie ir noraidīti. Nākamā pozīcija ražotāju organizācijām. 28. referents par kurš par pret atturas pieņemts. Tagad pāršķiram apusi. 82. lapuse. 18. referents pār, kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. Un vispārējie ir iekļauti šeit. Tagad varam pāriet uz nākamo lapusi augļu skolās. 616. referents pret kurš pār? Pret atturas noraidīts. Tātad nākamais arī uzreiz atkrīt. 19. agrī. Referents ir pār kurš pār pret atturas pieņemts. Vispārējie šajā pozīcijā atkrīt. Tagad uh, valsts atbalsta programma vīna nozarei. 41.08. Referents ir pret. Jā, te ir runa par samazinājumiem. Kurš par? Pret? Tie ir vīna draugi. Atturas? Noraidīts. 41.51. Referents ir pret. Kurš par? 1, 2, 3. Ziemeļvalstis. Kurš pret? Paldies. Atturas? Arī noraidīts. Tagad pārējiem pie citiem pasākumiem. Joprojām vīna sektorā. 41.07. Referents ir pret. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 41.52. Kurš par? Parasti jāizdomās pirmā. Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Visi šie balsojumi ir saskaņoti. Tālāk eh, veicināšanas pasākumu dalībvalstu maksājumi. 41.53. 20. referents pret kurš par? Nu labi, tātad 20. grozījums referents par kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Tātad tas ietver visu šo pozīciju. Varam ie, pāriet pie sausās lobarības. 41.53. referents pret kurš par? Paldies. Pret? Paldies, noraidīts. Tagad pie piena pārējiem un piena produktiem. 31. agrī referents pār, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tas iekļauj visu pārējos grozījumus šajā pozīcijā. Pārējām pie skolām paredzētā piena. 876. Referents pret, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 41, 78. Tur ir tas pats. 617 goe grozījums. Referents ir pret, kurš par? Ā, tomēr jāpārbauda elektroniski. Vai es varu balsot? Jā, nu ļoti mulsinoši. Beidzam balsot. Pret pieejam skolās, bet par vīnu. Pursēs! Par 16 pret 24. Tātad es esmu par vīnu skolās. Nu, tas ir mans reģions. Ļoti labi. Mana politiskā karjera ar to arī beigsies. Un tas ir noraidīts. Un te nākamais klūte grozījums ir tas pats, 42.31, referents par, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tad turpināsim ar lielopu gaļu un teļa gaļu. 998 referents pret kurš par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kurš pret? Vairākums atturas noraidīts. Varam uzreiz pāriet pie 33. agrī grozījuma referents par, kurš pret, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. Un pārējām pie kompensācijām par dzīviem dzīvniekiem. Interesanti. Tātad ir kompensācijas par uh, mirušiem dzīvniekiem un dzīviem dzīvniekiem. Nav runa par dzīvnieku abortiem, nu labi. Jā, ļoti smalki te viss ir sadalīts. 32. grozījums. To atbalsta referents. Kurš par? Pret? Atturas? pieņemts. Tātad viss pārējā atkrīt. Nākamais kompensācijas par cūkaļu. Referents ir par cūkām. 30. par. Pret. Paldies. Atturas. Pieņemts. 30. grozījums par cūkām pieņemts. Tagad pāriesim pie olām omlete. Šeit 39. grozījums. Referents ir pār. Kurš pār 39. omleti? Pret? Neviens. Atturas. Visiem patīk garšo olas. 39. pieņemts. Tagad pāriem pie uh, putnu gaļas. 998. referents pret, kurš par? Pret atturas noraidīts. Tas ietver pārējos grozījumus, un tagad 29. agrī grozījums, referents par kurš par. Tautas partija arī varētu šeit tad pacelt roku. Pret, atturas, pieņemts. Nākamais atkrīt. Un tagad nonākam pie bitēm. Atbalsts biškopībai. 41.56 referents pret, kurš par? Pret. Kurš pret bitēm? Paldies. Atturas. Noraidīts. 42, 32 referents pret, kurš par? pret atturas. Nu, šeit ir uh, diezgan uh, sadalīts grupas par bitēm, bet uh, vairākums ir pret. Tagad mēs nonākam pie 88. lapuses beigām. Šeit ir rezervi, nē, tad tas ir atsaukts. Nepar, nerunāsim par to, bet tagad nonākam pie lielopa gaļas. Īpašās lielopa prēmijas, īpašās piemaksas par lielopiem. Vai referents ir pret? Es arī. Kurš eh, par? Anna. I'll just give the explanation. Es varu paskaidrot, sakot to pašu, ko teicu pagājuši gadu. Šī nauda tiek eh, piešķirta Dānijai, Zviedrijai, Slovākijai un arī Slovenijai. Nu, man šķiet, ka tur vērš cīņas nenotiek, vienkārši gribēju paskaidrot, kā balsot. Un jūs attiecīgi tad jūs balsosiet par vai pret šo grozījumu. Labi. Tātad. Helga, Bet tur ir rakstīts, ka naudu nevajadzētu piešķirt vēršu cīņām. Nu, tad man tas ir paprātam. Lethal, lethal bullfight. Te ir letāla, letālas vēršu cīņas. Ir uh, valstis, kur spēlējās ar vēršiem, uh, ne, nenogalinot viņus. Portugāļi, piemēram. Nē, nē, nē, portugāļi. Mums šeit ļoti precīzi jārunā par šiem jautājumiem. Te nav joki. Dažiem tas ir ļoti svarīgi. Alors, on, on fait un petit vote électronique. Nu, tad balsosim elektroniski. Tātad sākām balsot par šo grozījumu. Un šeit mūsu tautas partijas eh, koordinātors ļoti uzstājīgs ir. Lūdzu, balsojiet! Beidzam balsot. 13 par, 27 pret. Grozījums noraidīts. Labi. Tātad. Tagad varam pāriet pie tabakas. Tātad visas eh, problēmas, eh, kas ir saistītas ar govīm, buļļiem, vēršiem, tas viss ir atrisināts. Tagad pārējām pie pīpēm. 754. Eh, grozījums referents pret, kurš par? Pārbaudīsim. Votez, votez, votez, votez. Le vote est clos. Beidzam balsot. Kūp jau kūp. Dūmi ir melni. Eh, grozījums noraidīts 21 pret 17 un tas attiec arī uz pārējiem visiem grozījumiem. Tālāk. Īpaši atbalsts. Saistītie tiešie atbalsti. Tie ir atbalsti pāriem vai sapārotie atbalsti? Saistītie atbalsti. 21. Referents par kurš par pret atturas pieņemts. Un tas attiec uz visu šo pozīciju. Tagad 90. puse. Sagatavošanas darbība par to uh, balsosim rīt. Un tagad lauka attīstības programma. 618. goja grozījums, referents pret kurš par. Pret. Atturas noraidīts. 44, 84. Tas ir tas pats. 910. Par to jau ir nobalsots. Jā, tie bija sociālisti, kas atsauca. Tātad tas jau ir izskatīts. Tagad varam pāriet pie 24. Tur ir runa par 100 miljoniem. Referents ir par. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Man tiek teikts, ka šeit ir komentārs par 1002. Un jābalso par šo komentāru. Referents ir pret. Kurš par? Helga. Kurš pret? Daudzi. Atturas. Komentārs noraidīts. Tālāk ir izmēģinājuma projekts. Un tad pāriem pie 91. lapuses. klīrings grāmatvedībā. Te ir 509. NV komitejas grozījums referents ir pret kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Un divi pārējie arī ir noraidīti. 25. No agrī referents par kurš par? Pret? Atturas? Vairākums ir par. Tātad tas pieņemts. Par domstarpību izšķiršanu. Andrejasens kundzes grozījums referents pret kurš par. 1, 2, 3, 4. Kurš pret? Daudzi. Atturas noraidīts. Tālāk. Sabiedrības informētības palielināšana par kopējo lauksaimniecības politiku. Nu tāds cēls projekts. 576. grozījums referents pret, kurš par 1, 2, kurš pret, atturas noraidīts. Referents ir arī par 22. kurš par pret. Aha, man šķiet, ka tas ir noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Pārbaudām elektroniski, es balsoju, Man ir tiesības balsot šobrīd. Balsojiet, balsojiet, balsojiet. Ir pieci deputāti, kas guļ. Beidzam balsot. 15 pār 21 pret. Grūzījums noraidīts. Tātad mums jābalso par 510. referents. Vai referents ir par vai pret? Referents ir par. Tātad kā atkāpšanās pozīcija. Kurš par 510. Pret. Atturas. Pieņemts. Tātad tas arī iekļauj nākamo sekojošo grozījumu. Tagad uh, eh, 92. lapusi franču dokumentā un nonākam pie Life Plus. 587. referents pret kurš par pret, atturas, noraidīts. 710. goe, referents pret, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Nākamais ir identisks, 624, referents pret, kurš par, pret, atturas, tas pats balsojums noraidīts. Sekojušais ir identisks. 535 referents par, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Līdz ar to pārējie ir jau iekļauti. Tagad izmēģinām projekts un tad aģentūras līdz pat lapuses lejai. Nākamajā lapusē sagatavošanas darbība, izņēmumājuma projekts, atkal aģentūra. Uh, 96. lapuse, aģentūras, izmēģināja projekti un nonākam pie 97. lapuses, kur ir runa par intervenci zivsainiecības produktiem. Intervences pasākuma attiecībā uz zivsainiecības produktiem jauni pasākumi. 708. goe grozījums referents pret kurš par pret, atturas, noraidīts, go izolēts. 45.04 ir identisks, tālāk ir izmēģinājuma projekts un nonākam pie zivsaimniecības programmas, šoreiz attālākiem reģioniem. 713. Tie ir attālākie reģioni, salas, klusais okeāns, Goe piedāvā 713. referents pret, kurš par pret atturas noraidīts. Un nākamais arī. Tad ir izmēģinājuma projekts. Visa nākamā lapus ir izmēģinājuma projekti. Un te ir sagatavošanās darbi jaunām starptautiskām zīvniecības organizācijām un cits neobligāts iemaksas un tā tālāk. 327. referents pret, kurš par? Pret. Paldies. Bet balsošam elektroniski, jo pārāk maz cilvēku ceļ roku. Sākam balsot. Balsojiet, balsojiet. Ā, ir viens sociālists par daudz. Katrīna, jums nav balsošanas tiesības. Lūdzu, Atturieties, ja jau sākāt balsot. Labi, beidzam balsot. 14 pār 24 pret. Grozījums noraidīts. Ciešāks dialogs ar zvejniecības nozare. 328. referents joprojām ir pret, kurš par? Pret? Atturas noraidīts. Tālāk, Eiropas zivsaimniecības fonds 707. Referents ir pret. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Tātad nākamais ir identisks, tātad arī noraidīts. Tagad pārējām pie simtās lapuses, jeb 106. latviešu dokumentā. Um, konverģents. 44, 74. Ā, tas ir tas pats, es atvainojos. 911, kur rezerve ir atsaukta. Tātad 329. Zīvesainiecības komitejas referents par, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. Tas iekļauj arī nākamo. Nākamā pozīcija ir ar konverģences mērķi nesaistītie pasākumi. Un te ir tātad ar konverģences mērķi nesaistītie pasākumi. 629. referents pret kurš par. Pret atturas noraidīts. Nākamais identisks 912. Tā bija sociālistu rezerve, tas tagad atkrīt. Tātad Balsosim par 330. Referents par, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tad tālāk ir izmēģinājumi projekti un nonākam pie zvejas resursu pārvaldības atbalsta pasākumiem. 577. Kurš par? pret atturas noraidīts. 679. referents pret, kurš par pret atturas noraidīts. 4506 ir identisks, 331 referents pret, kurš par. Kurš pret? Tas ir interesanti grupas ir sašķeltas. Pārbraudīsim. Ček, ilā, ņa pat socialista un Viens no aldas ir par daudz. Nē, atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Visi varat balsot, beidzam balsot. Le vote est clos, 15 pour 24. 15 par 24 pret noraidīts. Un šeit grozījumu mums nav šajā pozīcijā. Tālāk ir pilotprojekti un nonākam 102. lapuses lejā 332. referents ir pret, par, pret. Balsojam elektroniski. Balsojam elektroniski, rokas vairs nespējam pacelt, beidzam balsot. 13 par 26 pret noraidīts. Tālāk eh, aģentūras 103. Jā, nākošā lapuse 104. augšpusē programmas, lai atbalstītu integrētas jūrniecības politikas turpmāk izstrādi. 335. par pret atturas pieņemts. Pārējie atkrīt. Tālāk atkal pilotu projekti un nonākam pie augu veselības jauniem pasākumiem. 709. par pret atturas noraidīts. 518. ir viens dalītais balsojums. 709. Also, again, again. You wanted to go? Ah, okay. It was not split. Sorry? In which one? in uh, 709. 709. 709. Ah, okay. okay. So, you ask for a sep- Jūs lūdzāt uh, 709 atsevišķi uh, dalītus balsojums. Kāds ir referenta viedoklis? Referent lūdzu. Šajā gadījumā 709. Eh, grozījums un 518. Eh, kā arī 4505 attiecas uz vienu un to pašu komentāru, un kā referents esmu pret skaitļiem, bet par komentāriem. Donc. Tātad, komentāri par 709, referents ir par. Kas ir par? Pret atturas pieņemts. Alors, sur le 500... Par 518 to numuru jāliek uz balsojumu skaitļi. Nē, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. Mēs jau nobalsojām pret skaitļiem 709 skaitļi ir atšķirīgi. Un mēs e, balsojām bez skaitļiem. Mums tā tad ir jāliek uz balsojumu skaitļi par vai pret, bet uz balsojumu tie ir jāliek. So, okay. so, on the figure... Skaitļi 500, 518. par. pret atturas noraidīts. Pārējām pie 27. Referents ir pret. Nē, referents ir par. Referents ir par. Kas ir par? Pret. Atturas pieņemts un tas aptver visu pārējo šajā pozīcijā. Ot, un ar to mēs esam otro kategoriju pabeiguši. Referenta kungs. Credo che i gruppi non abbiano ancora pronte le. Paldies. Manuprāt, vēl nav sagatavotas balsošana, nav sagatavot balsojuma saraksts par ceturto pozīciju. Tātad rīt laikam būs jābalso par to. Ko domā grupas? Sociālisti ir gatavi. Liberāļi vai ir gatavi? Virzās uz to. Sociālisti gatavi, liberāļi gatavi, zaļie gatavi, ECR gatavi. FD pats Marta Andreasen ir gatava balsošanai. Varbūt ne pār, bet balsot ir gatava. Tikai tautīnieki nav gatavi. Sūzā, Sūzas kundze. Madame, Madame Sūzā. Uh. Mēs vēl nesam gatavi, bet iespējams, ka drīz būsim. So, Uz piecām minūtēm pārtraucam, lai pārbaudītu, ka visi ir gatavi, tā skaitā mana grupa. Ok. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi. We have checked that. Mēs pārbaudījām, ka visas grupas ir gatavas un visas balsošanas listas ir pieejamas un ikvienam. Body. Visiem izņemot mani. Bien. S'il vous plaît. Donc, vous avez... Jums ir balsošanas liste. Un mēs sākam ar balsojumu blokā kompromisam. Šis kompromiss attiecas tikai uz skaitļiem. Un ir trīs apakšbloki. Pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Otrais apakšbloks par pret atturas pieņemts. Trešais apakšbloks par pret atturas pieņemts. Tātad balsojuma blokā visi pieņemti, un mēs pāriem pie atsevišķiem balsojumiem, kas eh, nav aptverti no komp ar kompromisu, bet ir tikai skaitļi. E, pozīcija 01302. Grozījums 4140V referents ir pret par. 4 pret. Atturas noraidīts. 8922 par. Pret. Atturas noraidīts. 8829 par pret atturas noraidīts. 8811 un vēl divi, kas ir identiski, referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas noraidīts. 8812 referents ir pret. Kas ir par? 2, 3, pret, atturas noraidīts. 8, 8, 3, 3 referents ir pret. Kas ir par? Pret, atturas noraidīts. 8, 8, 0, 1 referents ir pret. Kas ir par? Pret, atturas noraidīts. 8, 5, 5, 2 referents ir pret. Kas ir par? At, pret. Atturas. Noraidīts. Tālāk 8802 referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. 8094 uz balsojumu liekam tikai maksājumus lai atjaunotu e, budžeta projektu. Par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad mēs pāriem pie komentāriem. 42, e, 38 referents ir par. Kas ir par? Pret. Pārbaudām elektroniski. Ja man atļaus, es balsošu. Trautmanas kundzes nav klāt, sociālisti var balsot vēsā mierā. Beidzam balsot. 15 par 21 pret. Noraidīts. 86, 72. Referents ir pret. Kas ir par? pret atturas noraidīts. 87, 85. Dalīties balsojums. Pirmā daļa. Viss jaunais teksts. Referents ir pret. Par. Pirmo daļu. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa. Otrai daļai ir jēga neraugoties to, ka pirmās nav. Tā nav jēgas. Tātad bez pirmās daļas nevar būt otrās daļas. Ja zivī nav, nav galvas, tai nav astes. Un Mēs pārējām pie afet grozījuma 5166. Lai <clears throat> mainītu nosaukumu par pret apturas noraidīts. Pieņemts, atvainojos, saka priekšsēdētājs. Goja 8801. Nav finansējuma darbībām ar eh, militāru raksturu par referenci pret pret atturas noraidīts. 62.07. Referents ir pret. Par. Pret. Atturas noraidīts. Numur 42.74. Referents ir pret. Par pret atturas noraidīts. Grozījums 8673. Referents ir pret par. Pret atturas noraidīts. Tālāk 8217. Prioritātes apzināšanās Savienotajās valstīs referents ir par. Kas ir par? pret atturas pieņemts. Tālāk nākošajā lapusē mutisks grozījums no referenta, veidojot tīkloģumu un iespējas mediācijai un dialogam, kas ir jāņem vērā, lai veidotu Eiropas iniciatīvu miera institūtam ļoti dārgs grozījums budžeta komitejas priekšsādātājiem par. Negribu nevienu ietekmēt pret. Atturas pieņemts. Jāpabrīdina Frančiska Brantnere, viņa man dos buču. Tālāk 42, 37 par. Kontu. Pret. Atturas noraidīts. Tālāk 51.85. Princips more for more. Referents ir par. Pret. Atturas. Pieņemts. E, tālāk 42.76. Nevar darbības veicināšana Eiroparlamentā par. Pret atturas. Likās, ka mm, vairākums bija pār. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. 19 par 18 pret mēs varēsim eh, veicināt nevardarbību. Tālāk 41.02. Eiropas senioru eh, pakalpojumu tīkls. Ļoti nopietni. Nesmējieties par mani. Referents ir par. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 44, 14. Cīņa pret antisemitismu. Referents ir par. Kas ir par? Pret. Vairāk neviens neceļ roku, balsojam elektroniski. 44, 14. Īpaši koncentrēšanās uz cīņu pret antisemītismu. Beidzam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. 25 pār 13 pret pieņemts. Vai tas uh, aptver arī nākošo grozījumu? Nē, tā ir cita pozīcija. Tā tad 44, 15. Referents ir par, kas ir par? Pret atturas pieņemts. Atkal princips more for more. Par, pret, atturas pieņemts. Tālāk Aldes grozījums par EUSBR projektiem. Par, pret, atturas pieņemts. Tālāk nevardarbības veicināšana Eiropā padome. 42, 75 referents ir pret. Kas ir par? Pret. Atturas pieņemts tāds pats vairākums kā tikko. Par Eiropas senioru eh, pakalpojumu tīklu. Par pret atturas pieņemts ar tādu pašu vairākumu, atkal afet 50-62 morformo princips par pret atturas pieņemts. 44, 16. Referents ir par. Kas ir par? Pret. Atturas pieņemts. 44, 17. Par šo pašu tēmātu referents ir par. Par, pret, atturas pieņemts vajadzēja likt eh, uz balsojumu blokā. Alde 8441. Referents ir par. Rio plus 20 eh, apņemšanās. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. DV5451 ir mutisks grozījums no sociālistiem. Eider. Haidera. Mēs vēlamies, lai grozījums tiktu pievienots un nevis e, nomainītu tekstu, bet to papildinātu. Tātad šis grozījums sociālisti piedāvā, lai tas būtu papildinājums un nevis teksta nomaiņa. Par ref, Referents ir pret. Pret. Atturas. Pieņemts. Kā papildinājums. Nākošais grozījums. Deve grozījums. 5409. Sociāla aizsardzība. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. pēdējā IS 8.005 no sociālistiem mutisks grozījums pēc kapacitātes veidošanas. Geran lūdzu. Var... Priekšnieki varbūt vajadzētu paskaidrot, jo uh, oriģinālajā Eh, eh, grozījumā bija runāts par valsts administrāciju un mēs runājam par eh, Kīpras turkiem, bet īstenībā mēs gribam atbalstīt pilsonisko sabiedrību Kīpras turkus. Tādēļ esam piedāvājuši šādu mutisko grozījumu. Ja jums tas ir paprātam. Paldies. Jā, tas ir nozīmīgs priekšlikums. Bet uh, Alvaro kungs no zāles vaicā, vai to nevarētu uh, interpretēt tādā veidā, ka mēs to aplūkojam tātad eh, Kipras turku kopiena, tātad tā ir turku kopiena. Gribēju vienkārši precizēt. Paldies. Well, I mean Nu, kopiena ir uh, iedzīvotāji, nevis visa valsts. Tātad kopiena nav valsts, saka Fērna kungs. Vismaz man tā tas šķiet. Nu, varbūt, ka varētu vēl precizēt, bet nezinu, kāds iespējams. Ko es piedāvāju? Jānis Mulders vēl. Lai izvairītos no uh, eh, pārpratumiem, varētu teikt, ka turciski runājošā Kipras kopiena. Je, je propose, uh... Ko es piedāvāju? Šis ir visai delikāts jautājums. Uh, jo diplomātiskā jautājumā, kāds ir šeit, ir ļoti būtiski izvērēties vārdus. Es eh, piedāvāju šo, gro, eh, nu, to, ka šis, lai šis grozījums būtu paredzēts e, Kip, turku okupētie Kipras daļai, bet izmantojot pareizu diplomātisku e, valodu, kuru es nepārzinu. Un šeit ir vairākas versijas. Tādējādi mēs lūdzam afetam, kāds ir pareizais formulējums. Mēs saprotam, ka mēs koncentrējamies uz turciski runājošajiem Afrodītes salām, bet Helga Bet ir budžeta pozīcija, kur ir runāts tā tad palīdzība turku kopienai Kiprā. Angelika. Angelika, lūdzu bet pozīcijā ir runāts par turku kopienu, bet nevis par Kipras turku kopienu. 22.703. Tā ir tā pozīcija, pie tās esmu strādājis jau vairākas lietas. Šeit gribam pievienot vēl papildus 3 miljonus eiro, tur nav nekādu problēmu, un gribam pavaicāt, vai komisija ir gatava piešķirt līdzekļus pazudušo personu komitejai vai arī tehniskajai komitejai, kas pārvalda uh, Eh, kultūras mantojumu. Bet īsti lieta ar to nav saistīta. Šeit mēs atsaucamies. Eh, uz regulējumu, kam ir politisks svars, ja mēs to mainīsim. Mums ir jāapzinās, ko mēs panāksim, ja mēs mēģināsim eh, grozīt regulējumu politisko nozīmi. Nu, varbūt tas nav tāds iespējas, ko mēs vēlamies darīt. Tādēļ lūdzu padomājiet par to kārtīgi pirms balsojat. Paldies! Euh, eh, labi, sapratu, Angelika. Mēs tagad nesāksim diskutēt pēc būtības. Bet ir um, vicepriekšsēdētāja Kalfina priekšlikums atlikt balsojumu uz rītu, pēc tam, kad teksts ir ticis precizēts. šis kalfina priekšlikums, ar to arī mēs sēdi šodien beidzam. Paldies visiem deputātiem. It īpaši tiem, kuri cēla rokas līdz pašām sēdes beigām. Es pateicos referentam, pateicos mūsu līdzstrādniekiem, sekretariātam grupu līdzstrādniekiem, asistentiem par lielisko darbu, kas ir ticis paveikts un e, kas deva mums iespēju pātrināt balsojumu. Un mūsu mērķis ir pabeigt visu rīt, lai nav jāturpina darbs rīt pēcpusdienā. Tas ir mūsu mērķis, tas ir, nav lēmums. Ta, bet tas ir nospraustais mērķis. Un tagad mēs pārtraucam darbu. Es piedāvāju koordinatoriem un visiem, kas tiem palīdz, palikt zālē, vai referenta klātbūtne nepieciešama. Kopā ar koordinatoriem nav, ja nav, tad pēc piecām minūtēm sanāk kopā koordinatori, bet sēde ir beigusies.